rezolūcijas projekts, debatas ir slēgtas, un tagad mēs tulīt balsosim. The... Nākamais punkts darba kārtībā ir balsošana par vairāk rezolūciju priekšlikumiem, tad rezolūcija par Zimbabvi, un mēs balsojām uh, par šo rezolūciju. Vispirms pirmais grozījums, kurš par? pret, atturas. Es gribu pārbaudīt elektroniski. Lūdzu, pārbaudam pirmā grozījuma balsojumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, balsošana beigusies, 65 nobalsojuši, 21 par 43 pret noraidīts. Gomeškungs, eh, šķiet jūs gribat ierosināt mutisko grozījumu. Mikrofonu runātājiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Gomešs kundze. Es ierosinu. Tur, kur iet runa par cilvēku tiesībām un kur iet runa par Zimbabvi un tās līdzdalību starptautiskajā organizācijā. Vai ir kādi iebildumi? Šķiet, ka tā nav. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Lieku rezolūcijas projektu kopumā uz balsošanu. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Un tagad mēs balsojam par rezolūcijas projektu par Venecuēlu. Lieku rezolūcijas projektu kopumā uz personālo balsošanu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balsošana beigusies. Pieņemts. rezolūcijas projekts par Ziemeļu Koreju. Vispirms otrais punkts - dalītais balsojums. Balsojam par pirmo daļu. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Septītais punkts atsevišķi balsojam. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Un tagad par rezolūcijas projektu kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Balsošana beigusies. Pieņēmts. Man ir vesela rinda paziņojumu, ko esmu saņēmusi vispirms no tautas partijas grupas, kas aicina iecelt eh, Elizabeti Moriņu Čārteru par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas locekli. Vai kādi iebildumi? Nē, tad ratificēts es esmu.